darījuma eh, īstenošanu ar Irānu. Mēs eh, vēlamies ievērot šo vienošanos, bet nav nekāds noslēpums, ka vienošanās saglabāšana ir kļuvusi aizvien apgrūtinātāka. Un šodien gribu paziņot, ka būs kopīga komisija ar Irānu Eh, kuras sēdi sasauksim 6. decembrī, eh, un augstās pārstāves loma ir arī kopīgās komisijas eh, darba koordinēšana, lai panāktu kodol vienošanos. Mēs vēlamies saglābt, sa saglabāt tādu vienotību no Eiropas puses, bet vēlamies, lai arī vienošanos parakstījušās puses ievērotu eh, tos pašus principus, ko mēs. Vienotība ir panākumu ķīla un eh, tikai pirms dažām nedēļām vienojāmies, ka nenogurstoši atbalstīsim šo vienošanos un novēlu savam sekotājam visu to labāko un arī uh, spāru, lai varētu panākt kaut kādu progresu. Un vēl daži vārdi par Libānu, kur um, protesti noveda pie premjera atkāpšanās. Mums Libāna ir ļoti īpašs partneris, un tā ieņem īpašu vietu mūsu sirdīs. Libāņi vēlas labu pārvaldību un negrib nekādu sektārismu. Tas patiešām ir um, iedvesmojuši, un ir nekavējoties jārēģē uz Libāņu lūgumiem. Ir jābūt mieram un stabilitātei, un uh, tā panākšana prasīja ļoti daudz laika un pūļu, un mēs nevaram to padarīt par nebijušu. Ir jāturpina ekonomiskās stabilitātes Uh, veicināšana, ieviešot efektīvas reformas, arī cīnoties pret korupciju saskaņā ar uh, Libānas pilsoņu cerībām. Es domāju, tā ir iespēja beidzot īstenot reformas, kas tik uh, ļoti ir nepieciešams valstī. Vēl um, gribu piemetināt kaut ko par uh, Eh, kaut ko tādu, par ko varbūt šovakar nerunājam, bet ir jāuzsver, ka viss tuvējo austrumu reģions ir ārkārtīgi trausls, eh, burtiski situācija ir sprādzienu bīstama, arī Palestīnu eh, nu pat apspriedām, un arī ziemeļa rietumos situācija ir pasliktinājusies, Sīrijā, ziemeļa austrumos arī tika uzsākta jauna turku militārā ofensīva un Tādēļ mums ir jāizdara lielāks spiediens uz uh, tiem, kas mēģina konfliktu reģionā sāsināt. Mums ir jāprūpējas par ilgspējīgu situ, uh, konflikta risinājumu. Ir jādomā par daudzpusējiem risinājumiem pilnīgi visām krīzēm šajā reģionā. Uh, Esam ārkārtīgi cieši sadarbojušies ar partneriem Libānu un Irāku, lai eh, varētu piesaistīt investīcijas un uh, pilnveidot valstu atjaunotni. Katra valsts sastopas ar problēmām, tās atrisināt ir to pašu spēkos, bet mēs varam sniegt atbalstu un turpināt konstruktīvu dialogu. Es bieži saku, ka tas ir. Um, mums ļoti svarīgs uh, reģions un ceru, ka ES turpinās palikt uh, ļoti uh, tāds uzticams partneris un miera garants tuvējiem austrumiem. Paldies! Paldies, Magrīnī kundze! Tagad uh, ETP grupas vārdā uzstāsies uz trim minūtēm Štefanets kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Esam dzirdējuši par demonstrācijām Irānā Eh, protesti eh, turpinās jau 11 eh, dienas, notika 176 Irānās un tika paziņots, ka ir nogalināts vairāk par 450 cilvēkiem, bet īstenībā oficiālie skaitļi varētu būt vēl augstāki. Uh, un 150 jauniešus brutāli nogalināja Irānas drošības spēki. Viņu uh, vārdi jau ir tikuši publiskoti. Sarakstā varam atrast arī uh, tikai 14-gadīgo Svanāni, un viņas vecākiem tika pateikts, ka tādēļ, uh, ka šai meitenei bija tik 14 uh, gadi. netiks uh, prasīts uh, viņas vecākiem sekt uh, izmaksas par militāriem izdevumiem. Tas ir patiešām briesmīgi, un mums ir jāpieprasa, lai arī bojā gājušo ģimenes varētu savus tuviniekus apbedīt, bet viņu ķermeņi joprojām ģimenēm nav atdoti. Tas ir briesmīgi, un daudzi režīma augstākie ierēģi nav neko darījuši lietas labā, jo projām Irānā notiek arī publiskas eh, cilvēku pakāšanas un uh, režīmam tiek pārmests, eh, ka pirmām kārtām šādas demonstrācijas ir sākušās. Šie ir noziegumi pret cilvēci. Mēs uh, redzam, ka cilvēki nevar demonstrēt, nevar pieprasīt savu tiesību ievērošanu, jo par to viņiem draud nāve un spīdzināšana. Uh, un eh, Raģāvi kungs ir eh, lūdzis ANO nekavējoties nosūtīt misiju uz Irānu, un eh, režīma līderiem ir jāstājas tiesas priekšā par noziegumiem pret cilvēci. Un Eiropas parlamentam ir jāatbalsta Irānas pilsoņi. Es uh, mudinātu augsto pārstāvi mainīt uh, tagadējo politiku attiecībā pret Irānu, jo tādiem žēl nav nesus cerētos augļus. Un, uh, nodarījusi kaitējumu nevien Irānas pilsoņiem, bet arī citiem. Irāņi vēro mūs, vēro katru mūsu reakciju, un mums ir beidzot pienācis laiks rīkoties. Paldies! The... Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu alianses vārdā Šantošas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! mēs tuvējos austrumos eh, pieredzam eh, aizvien aktīvāku eh, sociālo protestu, un mums ir gan jābūt ļoti tādiem diferencētiem savā pieejā, mēģinot izvērtēt situāciju tuvējos austrumos, nedrīkst vispārināt. Korupcija eh, šajās valstīs ir ļoti augsta un nav brīnums, ka cilvēki pret to protestē. Irākā, Irānā un Libānā bez izņēmuma cilvēki ir devušies ielās, tur ir milzīgas iekšpolitikas problēmas un jāsaka, ka šo krīzi tikai sāsina arī ārējie spēki, iejaukšanās no ārpuses. Mēs esam pieredzējuši, ka šajās valstīs pret demonstrantiem tiek izmantots uh, ļoti daudz vardarbības. Libānā uh, notika vēršanās pret īpašām iedzīvotāju grupām. Mēs nevaram uh, ko tādu pieciest. Jāsaka, ka demonstrācijas bija miermīlīgas un tās tika apspiestas ar lielu spēku, cilvēki tika spīdzināti Irānā tika vairākiem demonstrantiem piespriezt nāves sots, vairāk tika nogalināti, tika bloķēta piekļuve internetam. Un ir jāmeklē risinājumi šai sociālajā krīzē, ir jāmeklē dialogs. Irākā ir jāmeklē risinājumi, ir uh, jāizveido dialogs ar uh, pārvaldi un ir arī eh, nekavējoties jā, jābeidz tā tehnoloģija izmantošana, ar kuru palīdzību var ierobežot cilvēktiesības. Paldies, un tagad Gvērts kungs uz divām minūtēm. Kulē, tēran, Teherānā, Bagdādē plūst asinis, un jāsaka, ka mēs novērojam jaunu tuvējo austrumu dzimšanu. Bagdānā, Beirutā, Bagdādē, Beirutā cilvēki dodas ielās. Mēs te nurā, nerunājam par nodalījumu starp šītiem, sunītiem, kristiešiem. Visi pilsoņi bez izņēmuma plecu pie pleca. De, demonstrē, vēršas pret eh, savu dzīves apstākļu pasliktināšanos eh, par um, pakalpojumu cenu pieaugšanu. Tas ir sociāls niknums. Koloniālās varas radīja šīs valstis pirms kāda gadsimta, un tagad šīs mozīku valstis mēģina cīnīties par savām tiesībām. Uh, Irānā ir milzīgas uh, grūtības, Libāna, Hezbolla mēģina brāļoties ar islama valsti un Irākā šīti uh, vēršas pret Teherānas aizvien pieaugušo ietekmi. Un šie cilvēki cīnās pret to protektorātu, ko tiem vēlas uzspiest Teherāna. Un arī uh, tiek eh, apšaubīta teokrātija un ir jau pagājis vairāk par 20 eh, gadiem kopš uh, šī autokrātija piedzīvo krīzi pēc krīzes. Jāsaka, ka Viss eh, šajā reģionā var mainīties, kuru katru brīdi līdzsvars mainās, un mums ir jāsaprot, ka tas notiek tepat pie mūsu durvīm. Mēs nedrīkstam būt ne akli, ne kurli. Mums ir jāizrāda atbalsts šo valstu pilsoņiem un jāizmanto pilnīgi visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai kaut ko vērstu uz labo pusi. Paldies! Paldies, Getas kungs! Es atvainojos, ka sākumā jūs nosauc par kundzi, saka priekšsēdētājs. Tagad zaļo grupas vārdā uzstāsies Neimanes kundze. Trīs minūtes. Dārgie kolēģi, pirms 30 gadiem Eiropā uh, ielās uh, devās cilvēki, kas cīnījās par brīvību un demokrātiju. Uh, arī tā nebija tāda organizēta kustība, bet cilvēki bija saliedēti. Mēs esam šie pilsoņi, un pirms diviem, divām nedēļām mēs uh, par to runājām. Mēs runājam par samta revolūciju un par to, kā tā mūsu dzīvi vērsa uz labo pusi. Un uh, vasarā sākās demonstrācijas daudzās valstīs, tuvējos austrumos Ēģiptē, Alžīrijā, Libānā. Premjers atkāpās. <clears throat> Irākā pret protestiem vērsās ar eh, milzīgu vardarbību. Aptuveni 350 cilvēki ir nogalināti. To, kas notiek Irānā, mēs pat īsti nezinām, jo eh, mediji ir apklusināti. Visas šīs sacelšanās vada cilvēki, kas dodas ielās, jo vairs nevar izturēt šo korupciju, runas brīvības ierobežošanu, represijas. Viņi cīnās par demokrātiju. Viņi pat vairs uh, nerūpējas par kaut kādām sektārisma nodalēm, uh, par uh, atšķirīgu reliģisko konfesiju piedarību. Cilvēki cīnās plecu pie pleca. 17-gadīgam zēnam tika iešauts galvā Bagdādē, un viņa māte uh, internetā ievietoja šo informāciju. Uh, Eh, protestētāji mēģināja eh, zēnu aizstāvēt paši ar saviem ķermeņiem. Un Eiropas eh, Savienībā mēs svinam 30 gadus kopš ir pagājusi šī mierpilnā revolūcija, samta revolūcija. Mēs atbalstām šīs valstis un jāsaka, ka arī Eh, Irākā atrodas mūsu uh, drošības misija tajā pašā laikā, kad snaiperi šauj uz mierīgiem demonstrantiem. Uh, un uh, nošauj nevainīgus cilvēku, civiliedzīvotājus. Arī Irānā situācija ir šausminoša. Mēs esam zaudējuši savu uzticamību, mūs vairs neustver nopietni. Protestanti lūdz, lai mēs kaut ko darām, lai mēs uzsākam dialogu, lai pieliekam uh, punktu slepkavībām. Mums ir jāparūpējas, lai šajās valstīs varētu pilnībā reformēt drošības sektoru. Eiropas Savienība atkal tikai uh, nāk klajā ar kārtējiem paziņojumiem bez jebkādām saistībām. Dargie kolēģi, neko nedarot, mēs situāciju varam vēl tikai pasliktināt. Jau 2011. gadā mēs nepalīdzējām arābu pavasara demonstrantiem. Paskatieties, kas ir noticis. Mēs visi esam uh, cilvēki, mēs visi esam dzīves radības ar cilvēku tiesībām. Paldies! Paldies! Un tagad uh, identitātes un demokrātijas eh, vārdā uzstāsies Rivjerkungs. Paldies priekšsēdētāji Libāna, Irāka, Irāna. Jāsaka, eh, tas ir reģions, kur ir ārkārtīgi daudz ārzemju ietekmes. Reģionu destabilizē arī amerikāņu intervence. Mums ir jāsaprot, ka tur ir arī ļoti milzīgi iekšējie konflikti un mēs nedrīkstam uh, neko nedarīt. Uh, Irānā tika apklusināti mediji, kas mēģināja zināt par notiekošo, un Irākā un Irānā mūsu bieži vien neveiklās iejaukšanās ir novadušas pie ļoti bēdīgas situācijas, un Montesquieu teica, uh, ka uh, mūsu rīcība uh, šajā reģionā ir bijusi pasīva, un tas ir nepiedodami. Libāna ir valsts, kas allaž ir bijusi mierpilna, bet arī tagad cilvēki tur ir izgājuši ielās. Un e, jāsaka, ka mēs šajās manifestācijās, e, protestos redzam tikai Libānas karogu, tur nav nekādas reliģiskās vai uh, citas nošķirtības. Tur dzīvo ļoti daudz reliģiju pārstāvju, viņi allaž ir dzīvojuši kopā vienā valstī. Mēs uh, nedrīkstam pieļaut, ka uh, reģionā aizvien vairāk izvēršas Daesh un citi. Uh, ekstrēmie islama spēki. Mums ir jāatbalsta uh, šīs tautas, atbalstot Libānu, mēs atbalstām arī Eiropu. Paldies! Tālāk Eiropas konservatīvā un reformistu grupas vārdā dodu vārdu Fotīgas kundzei pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji! mēs redzam, ka Irāna izvērš savas operācijas visā reģionā, ikvienā konfliktā, ikvienā kara darbībā. Mēs vērojam Irānas klātbūtni, kas kaitē stabilitātei un mieram šajā reģionā. Tomēr visšausminošākie darbi tiek vērsti pret paši, pašu Irānas tautu. un viņi vēršas pret eh, tiem, kuri saceļas pret esošo režīmu. Nesenie protesti ir bijuši ļoti masveidīgi visās 31 provincē eh, un eh, vairumā Irānas pilsētu ir noslēgta pieeja internetam un režīms vēršas pret iedzīvotājiem. Vairāk nekā 300 cilvēki ir gājuši bojā eh, pēdējās 11 dienās, vairāk nekā 10 tūkstoši ir tikuši arestēti, un mums būtu jāsatraucas par šo cilvēku turpmāko likteni un atrašanās vietām kā jau tas iepriekš notika ar politiskiem ieslodzītajiem. Šo cilvēku liktenis ir kļūt par tiesu sistēmas noziegumu upuriem. Mums ir pienākums atbilstoši starptautiskajām tiesībām iejaukties, nevis smaidīt, uh, satiek, vēršoties pie Irānas mulām. Paldies tālāk. Goja grupas vārdā Ernst Kundze. Tas, kas pēdējo la nedēļu laikā ir noticis tuvējos austrumos, ir traģēdija. Uh, Irānā eh, cilvēki uh, devās ielās, lai protestētu pret ekonomisko situāciju, un tās ir viņu tiesības. Bet demonstrācijas, eh, viņi devās ielās, viņi bija ļoti drosmīgi, jo demonstrācijas tur ir aizliegtas. Tas viņiem prasīja ārkārtīgi daudz drosmes, un daudziem, diemžēl, arī dzīvības. Uh, uz demonstrantiem netiek šauts, tas ir jāsaka skaidri un gaiši. Šo cilvēku nāve nav uh, tādi uh, papilt zaudējumi. Un es mūsu politiskās grupas un arī citu vārdā gribu noliekt ga galvu šo cilvēku priekšā, viņu ģimeņu priekšā. Uh, Irānas delegācijas vārdā, kuru es vadu, es vēršos pie jums, augstās pārstāvs kundze. Lūdzu, uzrakstiet savu vēstuli eh, kolēģiem Irānā, Irānas parlamentā. Es uzskatu, ka ir jārēģē ne tikai komisijai, bet arī Eiropas parlamentam. Es patiešām uh, izjūtu kaunu, ka mēs kā uh, Eiropieši joprojām neko neesam panākuši. Uh, un e, nevaram arī kaut kā vērsties pret e, šīm e, ļoti kaitnieciskajām ASV sankcijām. Transatlantiskās attiecības mums ir tik dārgas, ka Irānas um, pilsoņu nākotni esam gatavi upurēt to vārdā. Es domāju, ka šī remdenā Eiropas Savienības politika beidzot ir jāizbeidz. Thank you. Paldies! Tālāk eh, pie politiskajām grupām nepievienojies deputāts Kastaldo kungs pusotra minūte un vēlos atgādināt deputātiem, ka jums ir jāievēro jums atvēlētais uzstāšanās laiks. Eh, paldies, eh, kolēģi! Runājot par situāciju tuvējos austrumos, tā ir tik sarežģīta un tā jāpieriet ļoti strukturēti. Jā, pastāv tāda ļoti difūzēta krīze reģionā. Uh, Jāņem vērā, ka dalību valstu specifiskās atšķirības um, tomēr padatās pašķirīgā. Jautājums uh, man ir uh, ļoti tūs uh, sirdī. Tas ir svarīgi šim reģionam. Libāna Beirutā ir bezprecedenta situācija, gan politiski, gan militāri. Ir inflācija, ir krities IKP un ekonomika ir kolosāli cietusi. Nepieciešamas eh, steidzamas reformas, eh, kuras nevar realizēt ņemot vērā sarežģīto politisko situāciju. Ir demisionējis eh, premjers un nav iespējams izveidot jaunu valdību. Cienījamie kolēģi, mēs visi zinām, cik šī valsts ir ārkārtīgi svarīga ģeopolitiski un šīs negatīvās sekas, kādas būs, ja ieilgs nestabilitāte. Nepieciešama valdība, kas varētu ķerties pie ekonomiskajām reformām. Um, bet uh, tāpat laikā ir jācīnās pret plaši izplatīto korupciju, kas uh, Mm, tur izpaužas. Libāna viena nespēs iziet no šīs krīzes, ņemot vērā, ka apmēram 1,5 miljoni Sīrijas bēgļi ir valstī. Ir nepieciešams saulēcīgs Eiropas Savienības atbalsts, kas būtu nepieciešams lielākos apmēros. Es aicinu jauno komisiju ķerties pie šiem steidzamiem jautājumiem ātri. Nepieciešama mūsu iejaukšanās pretā gadījumā būs neparedzamas un dramatiskas sekas. Paldies! Is... Paldies tālāk. Nākamais runātājs Kimporopulus kungs. Divas ar pus minūtes lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι σε αυτή την... Priekšsēdētāji, es nepiekrītu tiem, kas saka, ka šeit parlamentā mēs pārāk daudz svarīgumu piešķiram cilvēktiesībām. Eiropai faktiski ir jābūt cilvēktiesību un attīstības cietoksnim starptautiskā mērogā. Jā, bet tā ir, ka esam ideālisti. Mēs eh, gribētu, lai mūsu kaimiņos, eh, tāpat arī tuvējos austrumos, nu, atbalstītu tās pašas vērtības attiecībā uz jauniešiem, sievietēm, eh, cilvēkiem ar invaliditāti, tiem, kas ir opozīcijā, kas ir minoritātes. Bet Zviedrija un Grieķija, nu, nav tādas valsts kā Sīrija, piemēram. Mēs esam. Uh, piedzīvojuši uh, revolūciju, kas ir novedusi pie vēl ļaunākas uh, situācijas nekā bija iepriekš. Es domāju, ka mums uh, savā ideālismā nepieciešams nedaudz reālāks attieksmes, jābūt ļoti uzmanīgiem, jāpievērš uzmanību šai nestabilitātei, kura attīstās tuvējos austrumos un kas varētu varētu uh, strādātu par labu dažādiem reģionu, režīmiem Ēģiptē un citur, ir nepieciešama mums eh, stabili partneri šajos eh, reģionos un valstīs. Mēs zinām, ka ir eh, iespējas uzlabot situāciju perspektīvu, situāciju Irākā. Ja mēs nepiedalīsimies Irākas atkal atjaunošanā, tad mēs to nožēlosim. Ir uh, tūkstošiem cilvēku Irākā, kam nepieciešams mūsu atbalsts, un uh, tie ir arī bēgļi, kas vēl nav šobrīd Eiropas teritorijā, bet esmu pārliecināts, ka jūs visi noteikti eh, varētu saprast kādu māti vai tēvu, kas ir gatavs darīt jebko, lai glābtu savus bērnus. Un Eh, būs lielas cilvēku māsas, kuras ir pametušas un pameta eh, savas, eh, savus mājokļus. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tas nozīmē, ka mums ir jāsniedz atbalsts tiem cilvēkiem, kas tur ir uz vietas, pirms viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība kaut kur citur. Un problēma Irākā netiks atrisināta, ja vien mēs nestabilizēsim situāciju. Tātad šīs valsts reģionā ir jāstabilizē, lai novērstu vēl lielākas problēmas. Ir īpaši runājot attiecībā uz Irānu, ir jāievēro mūsu noslēgtās vienošanās. Libāna ir nobriedusi demokrātija un Mēs eh, saprotam, ka nākošā valdība varētu eh, virzīties reformu virzienā, sagatavot eh, vēlēšanas, ir nepieciešams, lai nāktu iestātos stabilitāte, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, lai attīstītos tirzniecība, un tas tā ir tā kārts, ko mums vajadzētu spēlēt. Mrs. Paldies tālāk, Arēnas kundze, pusotra minūte. Uh, Paldies, uh, Magarīnu kundze, es uh, simtprocentīgi un divsimtprocentīgi piekrītu jūsu paziņojumam pār situāciju tuvējos austrumos. Jā, jau krietnu laiku tur ir problēmas, un tāpat laikā Prasības visu laiku ir tādas pašas - nepieciešams rūpēties par sociālo situāciju un labu pārvaldību. Neatkārtošu savu kolēģi teikto, ko teica Gietas kungs un citi. Visur, visur mēs eh, redzam valdības, eh, kas. Uh, kurām ir leģitīmas, eh, kuras leģitīmi darbojas un to realizē militāra un vardarbība. Eiropas Savienībai tie ir reāli loma jāspēlē, veidojot ār politiku, nodrošinot, lai tiktu ievērot starptautiskās un cilvēktiesības. Eiropas Savienība pretēji Trumpa administrācijai, tā ir konkrēti jādod eh, ieguldījums, lai mazinātu spriedzi reģionā un jāturpina aizsargāt miers un pamata tiesības tuvējo austrumu stabilitāte. Tā ir iespējama tikai demokrātiskā pārējā, un mums, Eiropiešiem, tā jāatbalsta. Nepieciešams dialogs, to jūs jau veicat, tāpat jāsniedz atbalsts un jāaizsargā iedzīvotāji. Paldies! Mr. Paldies, Grošala kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Priekšsēdētājā saka, ka tuvē... tuvējos austrumos mēs piedzīvojam aizvien uh, vairāk krīžu, un uh, jāsaka, ka reģions atrodas uh, burtiski bezdebeņa malā. Jāsaka, ka ļoti daudzu problēmu risinājums ironiskā kārtā ir Irānas rokās. Uh, un um, daudzi ir kļuvuši par uh, šītu uh, pusmēneša ietekmes upuriem, un Irāna uh, kaitnieciski izmanto krīzes reģionā, lai izdarītu spiedienu uz starptautisko tiesību. Tā ir brutāla reāla politika, un Eiropas Savienība un starptautiskā uh, kopiena par to ir informētas. Uh, Amerika jau uh, vērs sankcijas pret Irānu. Mēs runājam par Eiropas Savienības drošību un es lūgtu, lai jaunais augstais pārstāvis pievērstu vairāk uzmanības šim reģionam, jo citādāk mums ieradīsies jauns bēgļu traumas. Paldies, divas minūtes Urtazam kungam. Sí, gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Mogherini kundze, mēs redzam, ka pēdējos mēnešos Irāka, Irāna un Libāna uzrāda tādas kopīgas iezīmes kā korupcija, bezdarbs, eh, protesti pret eh, valdību, eh, mierīgo demonstrantu arestēšana, internetu piekļuvas bloķēšana Irānā. Un mums noteikti uh, ir jānosoda spēka pielietošana, ko īsteno Irāks un Irānas drošības spēki pret mierīgiem iedzīvotājiem. Un mums ir jāaicina Irānas varas iestādes ļaut cilvēkiem uh, paust savu viedokli, un mēs redzam, uh, ka ekonomiskās sankcijas, uh, ko Uh, ASV īsteno pret uh, šīm valstīm, uh, vissmagāk skar iedzīvotājs. Un šīs ekonomiskās sankcijas pirmkārt um, nozīmē, ka sabiedrība ikdienā visvairāk no tām cieši Protams, Irānai ir jāīsteno arī savas saistības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, un mums e, kreizi ir jāvēršas pret um, Irānu, kad tās tiek pārkāptas. Irākā un Libānā ir jāīsteno reformas, lai uzlabotu dzīves līmenim, vērstos pret korupciju, bet mums kā Eiropas Savienībai būtu jāīsteno reģionāla pieeja, mums būtu jāatbalsta šīs valsts, lai tām ļautu ļautu un palīdzētu atrast risinājumu un varētu vērsties pret šādu situāciju cēloņiem. Paldies tālāk Licija kundze, pusotra minūte. Priekšsēdētāja augstā pārstāve, es gribētu atgādināt pieci itāļu militāristi, kas ir ievainoti atentātā Kirkukas reģionā Irākā. Irākā Manifestācijas šajās dienās ir visintensīvākās kopš 2005. gada un uh, notiek tieši šī apdzīvotajās uh, zonās. Tie cilvēki, kas prasa darbu, kas grib cīnīties pret uh, korupciju. Ziemeļos, kurdu teritorijās notiek arī manistācijas Irākā palielinās atentātu skaits un Islama valsts organizē savu darbību. Eiropas Savienība nedrīkst tikai noskatīties. Viens no. Mm, viena lieta, kas mums ir jāatzīst, ka ir saikne starp Tahīru laukumu un Bagdādi. Ir Jēzus šis imičs ar nu, dzelkšņa vainagu un vēkšķu vainagu. Kristiešu skaits ir samazinājies dramatiski un pastāv risks, ka viņi tiks izskaust no šīs valsts. Baznīca atbalsta mierīgas demonstrācijas. Trumps ir uh, norādījis, ka kristiešu minoritātes un citu minoritāšu aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka reģions rada tikai konflikts starp sunītiem un kurdiem. Mēs tā... Paldies tālāk, Vēmērs kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsētāja kungs ārkstās pārstāvis kundze tā vietā, lai klanītos mūlu priekšā un Eiropas līderiem vajadzētu atbalstīt Irānas tautu un pateikt, ka mēs atzīstām, ka Irānas valdība ir režīms, kas, kam vairāk rūp teroristi nekā savi iedzīvotāji. Irānas valdība liek savas armijas karavīriem, šautus cilvēkiem, ko šī valdība ir apspiedusi gadu desmitiem. Mums ir jāatbalsta Irānas tauta tās saucienos eh, pēc eh, brīvības un demokrātijas. Mēs nevēlamies Īslāma republiku. Paldies! Vilaneva Ruskundze. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvis Konce. Tuvējie austrumi ir reģions, kur ir ļoti daudzas valstis, kas cenšas izkļūt no krīzes. Un šajās valstīs cilvēki iziet ielās, pieprasot uh, mm, vienlīdzību, pieprasot balss tiesības, izvēles brīvību, bet šiem cilvēkiem uzbruk Irāka, Irāna, Lībija. Uh, mēs redzam, ka uh, šo valstu iedzīvotāji cieši no krīzes, arī migrantu krīzes, un Eiropas Savienībai uh, būtu jāsniedz atbalsts šo valstu tautām, bez tām Eiropas Savienībai būtu jābūt stabilitātes garantām, nodrošinot vienlīdzīgas, um, vienlīdzīgus spēles noteikumus. Paldies! Paldies tālāk! Belāmī kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšsādātā Margarīnī kundzes. Jūs teicāt, ka šis reģions, par ko mēs runājam, ir tuvējā austrumi un uh, tur ir liela spriedze. Šajos apstākļos Eiropiešiem uh, ir nepieciešami trīs mērķi. Uh, Tātad tās valsts, kurās uh, ir jāpalīdz tām uh, demokrātiskajos procesos virzoties uz uh, tādām stabilākām tiesību uh, sistēmām. Es domāju par Libānas uh, draugiem, kuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts šajā pārējā. Otrs mērķis ir garantēt uh, savu vēsturisko lomu, tātad aizsargāt mazākumus, minoritātes, un es te domāju vairāk par kristiešu minoritāti. Uh, Mums ir jābūt uh, aizstāvjiem šajā reģionā un uh, tāpat arī aizstāvot visus, kas varētu ciest no vardarbības, garantējot uh, katra cilvēka tiesības dzīvot, pastāvēt, neskatoties uz viņa reliģisko piedarību. Tādai jābūt mūsu diplomātijai. Un trešais virziens - nodrošināt, lai, kā jau teica mans kolēģis pirms brīža, lai šos notikumus eh, nebremzēt tas, eh, kas eh, notiek, kas attīstās šajos reģionos, tātad islāma kustības. Mēs jau esam piedzīvojuši un redzējuši, kādā veidā radikālais islāms var pārņemt kontroli šajās teritorijās. Un es domāju, mums ir jābūt uzmanīgiem. 13 franču militāru personas gāja bojā aizvakar Malī cīnoties pret eh, šiem ienaidniekiem. Un, dārgie trauki, mūs eh, ļoti aizkustināja jūsu atbalsts, eh, ko jūs paudāt mums mūsu sēru brīdī, bet ir nepieciešama konkrēta soļa. Mūsu valsts nevar viena pati veikt šo cīņu. Mums ir jāvieno spēkus protams, militāros spēkus un eh, nepieciešama efektīva diplomātija. Un eh, mums kolektīvi tāpat laikā ir jārīkojas ar Eiropas aizsardzības fonda palīdzību, tāpat arī eh, konstanti piedaloties cilvēktiesība aizsardzībā un Eiropai ir jāstrādā, jāpalīdz valstīm virzīties uz to autonomiju. Paldies! Mr. Benifei. Paldies tālāk, Benefēja kungs, pusotra minūte. Paldies, eh, priekšsēdātāji. Mēs te runājam par ļoti dažādām valstīm, bet eh, kuras eh, šobrīd saskars ar plašiem protestiem. Ir tūkstošiem cilvēku, kas prasa cieļu pilnu dzīvi, darbu, cīņu pret korupciju. Tie protesti, kas ir tāli no 2011. gada notikumiem, bet kas nepārsteidz. Mm, kā jau ziņojums eh, par arābu pavasara mm, turpinājumu, eh, jā, joprojām turpinās struktūrālās problēmas, ir eh, trausla situācija arī Libānā, tā ir stabils mūsu partners un tā ir uzņēmusi miljonu Sīrijas bēgļu. Un, jāsaprot, ka tas ir kolosāls sloks valstīm. Mēs nevaram atstāt to vienu. Ir nepieciešams atbalstīt Beirutu jārespektē Libānas iedzīvotāju prasīto. E, ir e, ziņots par gadījumiem, kad e, bēgļi nonāk Sīrijas militāru personu rīcībā, notiek smagi pārkāpumi. Uh, cilvēki tiek nogalināti Irākā, jārūpēs par kurdiedzīvotājiem. Mēs nevaram vienkārši te tikai atrunāties ar nekārtībām reģionālajā mērogā. Gāja bojā 10. novembrī militāri personas, ļoti traģiski noteiku, notikumi, tur bija Daeša vainojums. ASV ir paudus atbalstu Irāks kurdiem. Uh, Vairāk kā šodien mums ir nepieciešama skaidrība no Eiropas Savienības tās ārējā darbībā, un tāpēc arī gribu pateikties jums par darbu, ko esat veikusi šajos gados. Paldies! Mrs. Al-Sahlānī. Tālāk Al-Sahlānī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu teikt, ka. Uh, Šajā parlamentā esam divas reizes mēģinājuši pieņemt rezolūciju par Irāku un neveiksmīgi, un gribētu vaicāt politiskajām grupām, kādēļ jūs bloķējat rezolūciju par Irāku. Runāt ir viena lieta, bet darīt ir pavisam kaut kas cits. Magrīnī kundze. Mums, mēs esam vēsturisks izvēles priekšā. Vai nu mēs atbalstām Irākas tautu vai valdību. Mēs zinām, ka valdības nāk un iet, bet Irākas tauta ir un būs. Kādi ir konkrētie pasākumi, ko jūs īstenosiet, lai palīdzētu Irākas iedzīvotājiem uh, uzturēt dialogu? Irākas eh, tauta pieprasa eh, savu valsti, eh, iespēju noteikt savus valsts likteni. Es gribētu uzteikt Eiropas Savienības vēstnieku Irākā pār strikti pausto pozīciju, bet mums vajadzētu arī rīkoties. ANO ir zaudējusi uzticību šajā situācijā, un tagad kādam ir jāuzņem šī starptiek loma, un vienīgā, kas to varētu izdarīt, ir Eiropas Savienība. Tā ir vienīgā demokrātiju savienību pasaulē. Paldies! Paldies! Ciņa kungs, pusotra minūte, lūdzu. Godātie kolēģi, es gribēju runāt par nopietnām drošības. Uh, problēmām. Un jāsaka, ka tie ir draudi ne tikai um, tuvajiem austrumiem, bet arī visai Eiropai. Ir ļoti daudz islāma valsts kaujinieku, kas atgriežas e, Eiropā. Vairāk tūkstoši savu laiku iestājās šajā organizācijā. Mums joprojām nav saskaņots stratēģijas, ko darīt ar šiem teroristiem. Un kā mums vajag rīkoties. Jāsaka, ka tas ir pilnīgi politisks bankrots. Turku uh, intervence Eh, Ziemeļsīrijā šo problēmu ir padarījusi neatliekama vairāki gūstekņi no Islām valsts jau varēja izbēgt no gūsta. Ko tad darīt ar šiem noziedzniekiem, ar šo uh, ar eh, šiem cilvēciskiem atkritumiem, kas cilvēkus ir spīdzinājuši, situši krustā un dzīvus dedzinājuši. Un jāsaka, ka eh, nu, maksimāli viņiem piespriedīs dažus gadus cietumā un ļaunākajā gadījumā atbrīvos no cietuma. Un tas būtu pliķis eh, sejā daudziem šī terora režīma upuriem. Viņi nav pelnījuši mūsu žēlastību. Lūdzu, atbalstīsim Sīriju, izveidojot um, kara noziedznieku tribunālu. IS teroristi ir mūsu visu ienaidnieki, viņiem ir par saviem šausmu darbiem jāatbild tiesas priekšā. Un, uh, upuri ir pelnījuši taisnīgumu. Mums ir jābūt atbildīgiem par mūsu pilsoņu drošību. Vai patiešām mēs esam gatavi to uzņemties? Kempa. Paldies, Kempas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! augstās pārstāvis kundze, vēlos eh, sirsnīgi pateikties par to, ko jūs līdz šim esat eh, darījusi, eh, lai nodrošinātu atbalstu tām valstīm, kas cieši no kara Sīrijā un gribētu teikt, ka Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai būtu nepieciešams saliedēts rīcības plāns, blakus diplomātiskajiem centieniem būtu nepieciešams finansiālā atbalsta plāns ne tikai Jordānai, Libānai, bet arī Irākai. Tādēļ, ka Irāka E, e, ir valsts, kurai, piemēram, e, Ungārija ir atvēlējusi vairāk nekā 8 miljonus dolāru atbalstam un ir vesela rinda teritorija Irākā, kas ir neapdzīvojamas. Tur cilvēki nevar atgriezties, diemžēl. Un es domāju, ka mums ir jādomā par to, lai konkrētie projekti parādītu bēgļiem, ka mēs konkrēti rīkojamies, lai viņi varētu atgriezties savā dzimtenē. Paldies! Paldies tālāk, Ruiz Devesa kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gribu pateikties augstajai pārstāvis kundzei par eh, jūsu paveikto darbu un, eh, ja runājam par to, kas notiek islāma un arābu pasaulē, tad mēs redzam, kas notiek Alžīrijā, Libānā, Irākā, Irānā. Un tas varētu likt domāt, ka mēs piedzīvojām otro arābu pavasari. Libānā, Irākā nomainās valdība, Irānā ir milzīgi masu protesti, kas tiek apspiesti nepieņemamā veidā. Un es domāju, ka Eiropas parlamentām ir jānoformulē sava nostāja attiecībā pret Irāku un jāatbalsta rezolūcija. Mūsu uh, augstais pārstāvis Borela kungs, es domāju, ka viņš uh, risinās uh, šo situāciju. Mums vajadzētu strateģiski pieiet šai situācijai. Paldies, Kuču kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs redzam, ka tuvējie austrumi tiešām atrodas prožektoru gaismā, bet jāsaka, ka mēs esam viņiem pievērsuši uzmanību visus pēdējos gadus, bet mums ir jādomā par to, kā varētu sniegt cerību miljoniem iedzīvotāju, lai viņi neciestu no teroristu uzbrukumiem. Vārdarbība Irākā, Irānā, Libānā un politiķu nevēlēšanās atzīt realitāti, eh, tās ir reāls lietas, kas notiek. Un uh, viena Irākas avīze uzdeva jautājumu. Ja jūs nogalināsiet mūs visus, tad par, kur, par kuriem jūs valdīsiet? Jums nebūs par ko valdīt. Mums ir jāaicina šo valstu valdības īstenot vardarbību pret protestētājiem parlamentāriešiem ir jāatspoguļo sabiedrības intereses, un politika ir jāīsteno jaunā veidā, piedāvājot gaišāku nākotni tautai. Paldies! Paldies! Tālāk Marijānī kungs, vienu minūtu. Paldies, augstā pārstāvis eh, kundze. Mums ir eh, jāuzklaus Libānas eh, iedzīvotāju dusmas, tāpat arī jāraugās, lai Libānā tiktu saglabāta reliģija dažādība, lai Eh, tiktu saglabāta vieta arī kristiešu kopienai, kas, kā jūs zinat, eh, tiek īpaši apdraudēta šajā reģionā. Eh, mums, kā ievēlētā, ievēlētiem deputātiem, jādomā par to, kas notiek ar šiem miljoniem, kas tiek pārskaitīti Libānai, lai sniegtu palīdzību šajā valstī. Šeit ir vēstule no Libānas, no Tripāls reģiona, kurā ir rakstīts, Eiropas Savienība ir finansējusi uh, atkritumu šķirošanas eh, staciju. Tā nekad nav darbojusies. Eh, kāpēc donori nekontrolē līdzekļu izmantojumu? Kāpēc šī nauda nekad nav saņēm, saņemta, eh, saņēmēji to nav pareizie saņēmuši? Un kāpēc Eiropas Savienība neko, ne, nepārbauda, ka nauda nenāk, nenonāk korumpēt cilvēku rokās? nu, mums ir jārūpēs, jānodrošina, lai tā nauda, ko mēs no Eiropas nododam, lai to saņem cilvēku un lai nevis tā nonāk korumpētu struktūru rokās. Paldies, Zahradil kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Iepriekšējās debatēs es teicu, ka Izrēla ir mūsu galvenais eh, strateģiskais un reģionālais partners. Tagad man jāsaka, ka Irāna ir eh, mūsu galvenais eh, strateģiskais konkurents. Ko mēs esam pieredzējuši gadu gaitā? Irāna visu laiku ir centusies panākt hegemoniju šajā reģionā. Uh, Ehm, ehm, viņi ir centušies ehm, kontrolēt situāciju un konstanti ir grāvuši apkārtējo valstu stabilitāti. Mums ir jāmaina sava tāda mīkstinātā attieksme pret Irānu, ir jāatbalsta aktīva opozīcija, un ja mēs vēlamies īstenot savas Eiropas Savienības intereses reģionā, tad mums ir pienākums to visu darīt lai ierobežotu Irānas eh, darbību. Tā tad tikai tā mēs varam nodrošināt stabilitāti reģionā. Paldies! Mrs. Guteland. Gutlands kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies eh, priekšstādātāji augstā pārstāvja Margrīnī, eh, cienījamie kolēģi. Ir pierādījumi no starptautiskajām organizācijām, kas pierāda to, ka Irānas spēki vēršas pret visiem, kas uzdrošinās runāt patiesību valstī. Daudz ir gājuši bojā, vardarbība turpinās. Nav pieņemams tas, ka mierpilnas demonstrācijas cilvēki, kas demonstrē un vēlas uzlabot savu sociālo stāvokli, tiek spīdzināti, tiek, tiek mesti cietumā, saskars ar brutalitāti. Un vienlaikus ir arī slēgta piekļuve internetam. Nu, tas ir cilvēktiesību pārkāpums, atklāts pārkāpums. Un um, vienlaikus šur un tur uh, Twitterī parādās dažādi ziņojumi. Un um, nav piekļu, piekļuvis uh, pavisam vienkāršām lietām valstī. Un uh, jāpanāk, lai interneta pieslēgums tiktu atjaunots Irānā. Mums ir nepieciešama apņēmīga rīcība no savienības puses pret Irānu. Es pateicos Magrīņa kundze jums par jūsu svarīgo darbu. Esmu rūpīgi tam sekojis līdzi. Jūs tiešām esat teicami pastrādāsim. Es ceru, ka tuvākajā laikā um, sakos uh, konkrēti sodi pret Irānu. Paldies! Mr. Horwood. Paldies, uh, Horwood kungs, uh, vienu minūti jums. Paldies, uh, esmu Irānas delegācijas, uh, delegācijas uh, vadītāja vietnieks. Es atbalstu to, ka nepieciešams visaptrošs plāns. Esmu kritizējis nākamā galā ASV sankcijas. Tās um, apgrūtina dzīvi um, opozīcija Irānā. Bet, protams, Irānai pārkāpjot starptautiskās normas, ir grūtāk to ignorēt. Patreizēji um, pilsoniskie protesti ir um, sastapušies ar neproporcionālu spēku izrādīšanu, un mums uh, ir jārēģē uz to, ka vismaz simts uh, civili iedzīvotāji ir gājuši bojā, un vismaz tūkstots ir aizturēti. Es um, esmu gandrīz par to, ka jaunā komisija grasās uh, Uh, spērt noteikti soļus, un ja notiek šādas uh, cilvēktiesību pār, pārkāpuma epizodes, mums uz to ir jārēģē. Un noslēgumā, Magarīnī kundze, vēlos uh, jums pateikties par jūsu pacietību, par jūsu uzcitīgo darbu, mūsu sadarbību arī ar mums, ar Liebatāniju. Es ceru, ka jūsu priekštecis rīkosies līdzīgi. Un ka jau tad, kad viņiem nāksies strādāt ar mums kā ar trešo valsti. Sardona kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, protesti uz uh, ielām ir satricinājuši Irānu pēdējās nedēļās. Uh, tie, ar, tiek apspriest ar spēku, un ko dara Eiropas Savienība? Neko. Augstā pārstāvē ārlietās ir mūsu vidū šodien. Magrīni kundz, ko jūs esat uh, paveikusi lietas labām? Man jāsaka, ka neko. Eiropa ir ļāvusi aizbildināties Irānai un ļāvusi, ka tur valda patvaļa un, un uh, un demonstranti tiek apspriesti ar spēku, nekas nenotiek. 19. gadā vien ar nāves sodu tika sodīts 90 sievietes Irānā, un kur tad ir mītū kustības aktīvistis? Eiropa tā vietā, lai, lai, lai aizstāvētu cilvēktiesības uzņēmējdarbības, tātad biznesa interesu vārdā, ir nolēmusi dziedāt viens esmu kopā ar Aitolām. Un, um, Pilsoņi vēlas, lai Islāma republikā tiktu pielicis punkts, lai valstī valdītu demokrātija. Kad tad Eiropa beidzot ieklausīsies viņu balsīs? Paldies! Lopais kungs, vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem, pateicos augstajai pārstāvēji par, par jūsu darbu. Šodien spriežam par situāciju tuvajos austrumos un konkrēti par uh, situāciju Libānā, Irākā un Irānā. Un jāsaka, ka tur iezīmējas eh, tādas kopējas, eh, kopējas tendences. Eh, Sociāls nemieris kļūst, tātad trūkst iespēju, trūkst piekļuvis daudziem pakalpojumiem. Ekonomiskā izaugsme pārlieku gausa, līdz ar to labklājība krītas. Pēdējos gados ir daudz konfliktu. Reģions cieši. Šajās sabiedrībās nav pietiekami daudz iekļaujošu pasākumu. Mums ir jābūt uzstājīgākiem, mums jāpoš atbalsts pilsoniskai sabiedrībai. Ir jāpanāk tas, lai tik tie var starptautiskie nolīgumi, piemēram, kodolnolīgums ar, ar Irānu. Un jāpanāk tas, lai, lai uh, padarbība pret uh, demonstrantiem nepaliktu nesodīta. Paldies. Paldies. Tālāk Rodrīgas Ramas kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Runātāju nav bez mikrofona. Priekšsēdētāji arī vērš uzmanību uz to, ka nav izslēgts mikrofons. Eh, comienzo. Eh, le decía, señora Mogherini. Sākšu no jauna, sākā Rodrīgas kundze. Arī es vēlos pateikties Magrīnī kundzei par darbu un uh, uzcītīgo uh, ieguldījumu tātad uh, jūsu attiecīgajā jomā. Protesti, kas izplatās šajā reģionā, saistās ar pilsoniskās sabiedrības uh, tātad, uh, pieprasījumiem pēc uh, taisnīgākas sabiedrības. Pēdējās nedēļās Irānā esam piedzīvojuši vardarbību, tad vardarbīgu vēršanos pret demonstrantiem pret uh, mierīgiem civilizētājiem ir pavērsti ieroči. Simtiem cilvēku ir gājuši bojā pēc Amnesty International ziņām. Tad uh, tūkstošiem cilvēku ir ieslodzījumā, internets ir atslēgts, uh, informācijas plūsma uh, no valsts uh, nevar izkļūt, un uh, tāpat arī liels spiediens uz, uh, uz sieviešu iedzīvotājiem tiek uzsvērts, ka tieši viņas ir tās, kas kūda uz šiem nemieriem. Aicinu gan mūs, gan starptautisko kopienu kopumā nosodīt šīs rīcības un, un pēc iespējas ātrāk panākt to, lai Irānas valdība pēc šo vardarbību paldies. Paldies! Tālāk Patriks Bergs, jums arī vienu minūti. Priekšstādātāja augstā pārstāve aprobežošos savus komentārus par situāciju Libānā. Mēs redzam, ka šī krīze ir attīstījusies. Libānas valdība un, un nespēja izveidot tātad jaunu valdību. Un Hezbollah ir tātad terorista organizācija, kas darbojas valstī. Un aiz Hezbollah, protams, slēpjas Irānas valdība. Nu, Libāna ir kļuvusi par, par, par tādu uh, um, savstarpējās konkurēšanas platformu dažādiem politiskiem spēkiem. Libāna faktiski ir uh, Irānas pārstāve un, un, un uh, destabilizēja situāciju reģionā. Hezbollah un citas um, grupas uh, tātad organizē šīs demonstrācijas uh, uh Libānā, lai uh, politiskā nestabilitāte turpinātos. Uh, Izraela ir um, tātad deklarējusi, ka nepieļaus Hezbollah turpmākus uzbrukums um, Izraels teritorijai. Un uh, arī mūsu interesēs būtu tas, lai tas netiktu pieļauts. Mēs tiešām drīkstam pieļaut, lai uh, Libāna vēlreiz kļūtu par, par uh, tādu slaktiņu reģionu. Paldies, Andrēs Šīders, viena minūte arī jums. Paldies priekšstādātāji, ceļam augstā pārstāvi. Iesākumā vēlos īpaši jums pateikties par daudzām iniciatīvām un, un ar jūsu sekmīgo darbu, mēģinot panākt uh, pienākšanos ar Irānu. Bet nu, pēdējās dienās uh, no Irānas pienāk satraucošas ziņas. Tātad demonstrētāji, kas uh, pieprasa uh, sociālas reformas, uh, ekonomiskas reformas, uh, sas saskars ar brutālu reakciju no Irānas režīma puses. Uh, Simtiem ir nogalināti, tūkstošiem ir iemesti cietumā. Un tas liecina par to, cik necilvēcīgi rēģē šis režīms. Irānas režīmiem ir jārespektē cilvēktiesības, um, vārda brīvība, demonstrācijas, demonstrēšanas brīvība, pulcēšanās brīvība, tāpat arī informācijas aprits brīvība internetā. Ir nepieciešama deeskalācija. Ir um, nepieciešams arī panākt, lai viņi atgriežas pie sarunu galda. Un nedrīkstam pieļaut. Uh, um, tādu rīcību, kā, ko apbalst, piemēram, Amerikas prezidents. Paldies! Helēna Jončeva nākamā lūdzu. Pateicos priekšstādātājiem. Mēs visi esam norūpējušies par uh, saspringto situāciju. To jūs